republikas eh, rezolūciju, sākotnējais teksts, 11. Eh, punkts, kas ir par, ka atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Manuprāt, ir pieņemts, bet ir jāpārbauda. Tāpēc arī sākam pārbaudīt 11. punktā otro uh, otro apakšpunktu, otro daļu, eh, sākotnēs teiks, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un ir pieņemts. Labi. 12. punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. punkts par. Pret. Atturas. Pieņemts. 14. punkts par. Pret. Atturs. Pieņemts. 15. punkts. Sākotnējais teksts. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Arī tas ir pieņemts. Līdz ar to rezolūcija kopumā. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamais balsojums ir par stāvokli taizemē. Kopīgā rezolūcijas, kopīgais rezolūcijas priekšlikums septiņu grupu iesniegtais. M grozi, M uh, apsvērumu punktam ir priekšlikums, kas par pret atturas un ir noraidīts. Un tad līdz ar rezolūciju kopumā, tas ir personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, vēl nē, nē, nē. Sākam balsot tagad. Vai visi ir nobalsojuši? Tagad beidzam balsot. Un ir pieņemts. Nākamā ir bērnu masveida pārvietošana Nigērijā. Boko Haram uzbrukuma rezultātā Šī ir kopīga rezolūcija, septiņas politiskās grupas, 11. punkts, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts, N apsvērama punkts, arī šeit ir divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Otrā daļa par pret apturas pieņemts. Tagad mums ir rezolūcija kopumā, tas ir personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir absolūti skaidrs, ka ir pieņemts. Nākamais ir Alī Mohamed Alnimra lieta astoņu grupu rezolūcijas priekšlikums. Pirmais punkts, sākotnējais teiks, divas daļas. Pirmā daļa - personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir pieņemts. Otrā daļa - arī šeit ir personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir par septīto punktu, sākotnējais teksts, kas par, pret, atturas, pieņemts. Astotais punkts, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, vai kāds atturas, pieņemts. Tagad pirms 11. apsvērumu punkta mums ir pirmais grozījums par, pret pret atturas. Nav īsti skaidrs, līdz ar to mums ir jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Tāpēc arī kolēģi lūdzu celiet rokas, lai varētu redzēt. Un tālāk ir rezolūcija kopumā, kas par pret Apturas. Pieņemts. Nākamais balsojums ir Tajani kunga ziņojums. Maksājuma pakāpojuma iekšējā tirgu. Ekon, eka, komitejas vārdā. Teksts kopumā. Ir viens komitejas grozījums, kas par, kas pret. Apturas. Pieņemts. Un tagad par komisijas priekšlikumu, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad ir eh, likumdošanas rezolūcija, tas ir personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir pieņemts. Nākamais balsojums. tiesību akti hipotekāro kredītu jomā un riskanti finanšu instrumenti Eiropas Savienības Spānijas gadījums. Un šeit ir astotais grozījums, divas daļas. Pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa, arī šeit ir personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. Tālāk ir desmitais grozījums par, pret, apturas, noreidīts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, apturas, noreidīts. Līdz ar to par sākotnējo tekstu. Trešā daļa, e, trešā, trešais punkts, divas daļas. Pirmā daļa par. Pirmā daļa par. Pret. Apturas noraidīts. Otrā daļa atkrīt līdz ar to. Otrā daļa līdz ar to atkrīt. Ā, jūs gribat pārbaudīt pirmo daļu. Labi, tad pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad ir jābalso par otro. Kas par otro? Kas pret? Atturas. Noreidīts. Tālāk ir devītais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais punkts, o, sākotnējais teksts, kas par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Tālāk mums ir septītais punkts, sākotnējais teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. Tālāk ir devītais punkts, sākotnējais teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. un ir noraidīts. Tālāk 12. punkts, kas par pret atturas pieņemts. 13. punkts divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas atturas. Pieņemts. Labi, ir jāpārbauda otrā daļa. Sākam pārbaudi. Sākam balsot. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir pieņemts. Bija ļoti tuvu. Nākamais ir 13. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir noraidīts. 19. punkts, sākotnējais teksts, trīs daļas, pirmā daļa personāla balsojuma, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Otrā daļa personāla balsojuma, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Trešā daļa. Arī šeit ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. punkts sākotnējais teksts par. Pret. Atturas. Noraidīts. A apsvēruma ceturtais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Tālāk ir B apsvērama punkts piektais grozījums. Sākam balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Un līdz ar to sākotnējais teksts, divas daļas, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. un ir pieņemts. Sestais grozījums. Pirmā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts otrā daļa personāla balsojums. Nē, otrā daļa atkrīt. Labi. F eh, apsvērama punkts, pirmais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tāpēc arī sākotnējais teksts, kas par pret atturas pieņemts. G apsvērama punkts otrais grozījums sākam balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts līdz ar to sākotnējais teksts G apsvēruma punkts, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Tālāk pēc H apsvēruma trešais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk pēc I grozījuma, pēc septītais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. E apsvēruma punkts, sākotnējais teksts, personāla valsts balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. N apsvērama punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Un arī tas ir norēdīts. Balsosim par rezolūciju kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. The... Is... Nākamais balsojums ir par nāves sodu. Kopīgi ir priekšlikumi no sešām grupām. Balsojam par pirmo punktu. Oriģinālais teksts divās daļās, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kolēģi, lūdzu, celiet rokas balsojot. À, es atvainojos par šo piezīmi, tas bija personu balsojums. Ceturtais punkts, pie, sākot, jā, es kļūdījos, kļūdījos, saka priekšsēdētāji. Ceturtais punkts, sākotnēs teksts divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas. Šeit viss skaidrs pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais punkts - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais punkts - personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais punkts - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts Pieņemts. 12. punkts, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. sākotnēs teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. divās daļās, pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums N divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Par rezolūciju kopumā personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezolūcija pieņemta. Nākamā rezolūcija ir pieredze, kas gūta no sarkano dubļu katastrofas Ungārijā pirms pieciem gadiem. Rezolūcijas priekšlikums, eh, sākam balsot par otro punktu, sākotnēs teksts divās daļās, pirmā daļa, kurš par pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par pret, atturas, Pieņemts. Piektais punkts, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Piektais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tad mēs balsojam par 17. orģi sākotnē tekstu divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas. Šeit vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Balsojam par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. punkts, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam par 21. punktu, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrā daļa, personāla balsojums. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. punkts, sākotnējais teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Uh, otrā atsauce, kurš par, pret, apturas pieņemts. Uh, sestā, kurš par, pret, atturas pieņemts. Teksts pēc E apsvērumā. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par rezolūciju kopumā, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais balsojums ir par ES rīcības plāna par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošošanu sievietēm attīstības sadarbībā atjaunošanu. Otrais punkts, sākotnējais teksts ar mutisku grozījumu. Linda Makevana ir pieteikusi to. Lūdzu, vārds jums. Oh, oh, Jā, paldies. Mutiskais grozījums pavisam vienkārši, jo komisija tagad ir publicējusi tas, ko viņi sauc par darba dokumentu, par uh, Eh, dzimumu līdztiesību. Es vienkārši aktualizējam šo rezolūciju. Vai ir iebildumi? But it's not 40 people, so we can... Eh, cilvēki ir pret, bet nav 40. Kurš balsojam, kurš pār, pret, tas pieņemts. Desmitais punkts tālāk, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums divās daļās, abas personāla balsojumā. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa atkrīt līdz ar to. Tādēļ balsojam par sākotnēju tekstu divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums E, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā, personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezolūcija pieņemta. Pēdējais balsojums šodien. Zaborskas kundas e, ziņojums par vienlīdzīgām iespējām un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos. Vispirms balsojam par pirmo punktu, sākotnēju tekstu divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Bet pārbaudam elektroniski. Pārbaudam otro daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss atšķirību. Jā, nu parlamentā tā mēdz notikt. Astotais punkts, sākotnēs teksts trijās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa personāla balsojuma, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais punkts, sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais punkts, sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais punkts, četrās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtā daļa par. Labi, pārbaudām trešo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa. Kurš par? Pret atturas. Pārbaudām arī šo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, pieņemts. 12. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 Pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas. Pārbaudam elektroniski, nebija skaidrs. Pārbaudam otro daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. punkts tālāk, sākotnējs teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 16. punkts, sākotnēs teksts, piecās daļās, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 17. punkts, trīs daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. punkts tālāk, pirmais grozījums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. punkts, sākotnēs teksts divās daļas, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 20. 22. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. punkts, sākoties teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 24. punkts, sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 25. divās daļās, pirmā daļa, kurš par, 25. 25. Sākotnēs teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas, pieņemts. 26. sākotnēs teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 27. punkts, trešais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tādēļ balsojam 27. punktu sākotnējo tekstu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 28. punkts, sākotnējais teksts, trīs daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa personāla pārbaudām. Labi, pārbaudām otro daļu. Sākam balsot. 28. punktu otrā daļa. Beidzam balsot. Noraidīt. Bet ļoti tuvu bija. Rezultāti labi, ka pārbaudījām. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 29. punkts, 4. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 30. sākotnēs teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, par, pret, atturas, pieņemts. 31. divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudām. Nebija pilnība skaidrs. 31. punkts, otrā daļa, pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par atturas pieņemts, otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. punkts divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 37. punkts, sākotnējais teksts, trīs daļās, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. U 37. otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. sākotnējais teksts, personāla balsojums, kam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 44. sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. 45. savukārt teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, 45. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 50. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. otrais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām, labi, pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam tad par sākotnējo tekstu 52. punktam. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudām 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. sākotnējs teksts divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Apsvērums D. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Apsvērums G. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums H trīs daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešā daļa. Kurš par? Labi, vēlties pārbaudīt otro daļu. Pārbaudām. Sākam balsot. H apsvērumu otro daļu pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. Absolūti skaidri. Trešā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kolēģi bija skaidri, tāpat kā iepriekš. Bija absolūti skaidrs balss. Labi, labi. Skaļa bļaušanā acīm redzot uzvaru, pārbaudam trešo daļu H apsvērumam.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 Pieņemts. Apsvērums dubultvē, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Un balsojam par rezolūciju kopumā. Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, kolēģi, par balsojumu. Tagad sekos balsojumu skaidrojumi. Well, I should leave as well. well Can we do a break? Yes, so we do a short break. Yeah. We do a short break until we... Īs pārtraukums, pēc tam sekos balsojumu skaidrojumu. Stimați colegi, avem uh, în... Godājumie kolēģi, mums ir tagad jāpāriet pie balsu skaidrojumam. Tie kolēģi, kuri atstāja šobrīd zāli,